Vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Nē, šķiet, ka ne. Nu tad tādā gadījumā šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu.